Esam izsmēluši sesijas darbu, patīkam ceļu mājup visiem un tiekamies eh, Briselē un pēc tam Strasbūrā. Ar to arī beidzam darbu.